Un, mit... Un mēs sāksim balsot par 16. punktu. Motisks jautājums komisijai un padomēji par Doha rezultātiem. To mēs uh, vēlamies vēl pārunāt. Tad mēs varētu arī pavingrināties um, elektroniskā balsošanā. Sākam balsot. Tad redzēs, vai visas kartas labi darbojas. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot. Tātad 36 balses um, par ir pieņemts. Tagad jautājums padomei. Varam balsot ar roku. Par pret atturas. Ir pieņemts. Nākamais punkts rīs ziņojums. Vai referenti vēlas izteikties? Man tā paziņoja. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es zinu, ka mums jāsteidzas balsot. Bet, um, es tomēr vēlos izmantot šo izdevību, lai izteiktos. Atgādināšu, ka esam tuvu otrajam lasējumam. Uh, un um, ēnu referenti daudz strādājuši pie šī ziņojuma. Tātad atgādināšu, ka ar uh, Kipras prezidentūru notika otrā trialoga sanāksme. Aptvērumā mēs runājam par zīdaiņiem un maziem bērniem. Mēs runājam īpaši par bērniem līdz uh, trīs gadu vecumam, par uh, personām, kas cieš no aptaukošanās, mm, par uh, personām, kam nepieciešama dietiskā pārtika. Tas atspoguļojas arī vispārējā pārtikas likumā. Turklāt mēs paredzam informēt patērētājus par diētisko pārtiku. Mēs vēlamies, lai apraksts figurē uz etiķetes attiecīgs. Un mums svarīgi bija eliminēt pārtikā visu, kas ir neveselīgi vai apdraud cilvēku veselību. Uh, Eh, par to mēs eh, esam konsultējušies ar komisiju, tīpaši par vielām, kas var būt eh, kancerogēnas vai var kaitēt um, gremošanas traktam. Es nevēlos tagad atkārtoties, bet es uzskatu, ka tagad mums ir labs kompromiss salīdzinot ar uh, standartu koplāmo procedūru un salīdzinot ar pātrinātās sadarbības procedūru, ko es esmu vairāk kārt piedzīvojusi. Dažreiz sanāk tā, ka komisija ir pret mūsu kompromisu, un tad mēs vienkārši nevaram iet uz priekšu. Es uzskatu, ka balsojums eh, pirmajā lasējumā plenārsēdē mums ir palīdzējis iet uz priekšu nonākt uh, līdz šim punktam. Paldies Sarbu kungam, De Langi kundzi, Šritera kungam. Viņi visi ir ēnu referenti, kas uh, man ir ļoti palīdzējuši. Un šķiet, uh, tas ir atgādinājums tam, ka apdraudētās personas arī ir sabiedrības daļa par uh, Par viņiem mums ir jādomā un jārūpējas. Paldies, es ierosinu tagad nobalsot elektroniski. Tā ir tāda pirma izrāde šodien, sākam balsot. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Liela vairākuma pieņemts. Tātad viss turpinās. Lielas paldies. Nākamais punkts. Nagoja. Tas ir arī tāds vienkāršs balsojums. Eh, pat, nē, roku tomēr nebalsosim, balsosim elektroniski, sākam balsot, visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 58 balsis par, līdz ar to pieņemts. Lielas paldies! Tagad ir nedaudz sarežģītāk. Tagad mēs skatīsim uzki ziņojumu un referents pirms uh, sākt balsot, vēlas izteikties. Lūdzu, uzkīkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es eh, turpināšu čehu valodā. Pirms nobalsošanas es vēlos piesaukt trīs šī ziņojuma aspektus. Visu pirms um, eh, transportlīdzekļu uh, eh, marķējums. Mēs neesam diskutējuši par abak sistēmu. Uh, un par to vai par to ziņot vai neziņot obligāti, tad esam piekrituši, ka tas jāatstāv fakultatīvi, bet eh, par ko neesam varējuši vienoties, ir trešais pielikums un uh, tabula, kas tur ir. Rezultāts te ir nav īsti paredzams. Līdz ar to es eh, teikšu iepriekš, es vēlētos, lai mēs dotos uz uh, plenārsēdi un lai mēs nobalsotu plenārsēdē. Um, un tad mēs redzēsim, kādas ir noskaņas, un ceru, ka mums būs arī attiecīgs stiprs mandāts sarunām ar padomiem komisiju. Labi, es redzu, mums ir um, divi grozījumi. Mēs sāksim ar uh, grozījumu 46 par pret ir noraidīts. Tagad grozījums 47, 48, bet mēs pārbaudīsim 46. tomēr, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. Tagad eh, trešais pants. Un tie ir 47, 48 un 14 eh, balsojumu blokām par, pret, atturas. Paskatīsimies elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un tagad ir skaidrs pieņemts. Grozījums 4 par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad grozījums 50 un tran 16 par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad 35, 53 atvainojiet par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 54. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts bet tā to nevarēja redzēt. 54 eh, ir pieņems, 55 sākam balsot. Pret ir pieņems trans 17 par, pret atturas pieņemts. 56 par pret atturas noraidīts. Mēs pārbaudīsim 56 elektroniski, jo ir tāds lūgums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. Konsolidētais grozījums viens, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. Balsojam par. Balsosim atsevišķi par 62. Otro. Par. Ceturtajā lapusē. 62. Tātad par. Pret. Noraidīts. 60 par, pret, atturas noraidīts. 63 par, pret, atturas noraidīts. 64 par, pret, atturas noraidīts. 58 un 61 blokā par, pret pret atturas. Mm, es domāju, ka noraidīts. Pārbaudīsim 58 un 61 elektroniski. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. Imko 10 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski imko 10, nevarēja īsti saprast. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Skaidrs pieņemts. Tagad grozījums 6 par, pret, atturas pieņemts. Tagad konsolidētais grozījums 2 Un to, par to mēs balsosim elektroniski, sākam balsot. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. 66 un 68. Par. Pret. Atturas ir pieņemts. 7. Atkrīt.

pret, atturas, pieņemts. 73 par, pret, atturas, pieņemts. 76 par, pret, atturas, noraidīts. 74 un 75 par, pret, atturas, pieņemts. 79 par, pret atturas pieņemts. Tagad kompromisu skatīsim. Grozījums 3 par pret atturas pieņemts. 9 tagad par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums 11 par pret atturas pieņemts. Imko 15 atkrīt, grozījums 12 un imko 16 blokā par, pret, atturas pieņemts. 85 par, pret, atturas pieņemts. 86 par, pret, atturas, noraidīts. 13 par,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

atturas noraidīts. Tagad pielikumi 95 par pret atturas. Skatīsim elektroniski vēlreiz. 95 sākam balsot, beidzam balsot. Ir pieņemts. 96 par pret atturas noraidīts. 97 par pret pret atturas noraidīts 98 par, pret atturas noraidīts 99 un 100 par, pret atturas noraidīts 101 par, pret atturas noraidīts 102 par, pret atturas noraidīts 103 par. pret atturas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 atturas noraidīts. 107 par pret Tautas partija atturas. Un tad pārbaudīsim elektroniski, nebija īsti skaidrs. 107 vēl eh, pārbaudām elektroniski. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts. Tran 29 par, pret, atturas, pieņemts. 111, 112 blokā par, pret, atturas, noraidīts. 113 par, pret, atturas, noraidīts. 114 par, pret, atturas, noraidīts. 21. daļa punkts A un 115. pirmā daļa punkts A un IMCO 17 blokā par. Pret atturas pieņemts. 20. Otrā daļa punkts B 115. otrā daļa punkts B un MK 18 blokā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 23. daļa punkts C, 115. trešā daļa punkts C, imko 19 blokā par, pret, atturas pieņemts. 116 par, pret, atturas noraidīts. Konsolidētais grozījums 5. Trešais pielikums. Balsojam elektroniski, lai ir droši. Sākam balsot, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. ir pieņemts. Vai par reglamentu kāds vēlas izteikties, vai kas palieto? Pārējais atkrīt. Tagad grozījums 22 un IMCO 21 blokā par pret. Tagad tikai zaļie balsoja mums. Vēlreiz. Kurš ir par 22. grozījumu un IMCO 21? Par, pret, atturas pieņemts. 135 par, pret, Šķiet, ka pieņemts, bet balsosim elektroniski, jo bija grūti sarēķināt rokas. Balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. 36 pār 24 pret, skaidrs, ka pieņemts. Lūdzu piedalieties balsojumā tomēr. Celiet rokas.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 Imko 22 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 23 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 142 par. Pret atturas pieņemts. 143 par pret atturas noraidīts. Tagad esam pie 25. Dalītais balsojums četrās daļās. Pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, trešā daļa par, Un tikai Rihards Zēbers ir par. Kurš ir par trešo daļu? 25. lūdzu. Celiet rokas. Pret. Atturas noraidīts. Ceturtā daļa. Par. Pret. Atturas noraidīts. Tran 1 par pret atturas pieņemts. Grozījums pirmais par, pret, atturas pieņemts. Grozījums imko divi par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 26. Mēs pārbaudīsim. Imko 2 elektroniski sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Imko 2 ir noraidīts. 26 par, pret atturas pieņemts. 28 par, pret atturas pieņemts. Tran 2 par, pret atturas pieņemts. 32 par, pret atturas pieņemts. 29 atkarīt, 30 par, pret pret atturas pieņemts, 31 par, pret atturas pieņemts, 33 par, pret atturas pieņemts, 34 par, mēs pārbaudīsim. 33 pārbaudām elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Ir pieņemts. 34 par, pret atturas pieņemts. Imko 3 ar eh, dalīto balsojumu. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Imko 4 par, pret, atturas, pieņemts. Tran 3 par, pret, atturas, noraidīts. Tran 4 par, pret, atturas, pieņemts. 36. Mm, bet mēs pārbaudīsim elektroniski. Tran 4. Tran 4 pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Vēlreiz pārāk ātri viss notika. Balsojam elektroniski par Tran 4. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 36 par. Pret atturas pieņemts. Imko 6 par. Un nu, pret atturas pieņemts 38 eh, par. Pret atturas. Nav skaidrs. 38 sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ne, bija skaidrs. Noreidīts. Transeši par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 39 par. Pret atturas pieņemts. 42 par. Pret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 Referents vēlas izteikties. Lūdzu, Uski kungs. Lielas paldies. Pirms uh, fināla balsojuma es. Uh, Es gaidīju, ka trešo pielikumu būs problēmas, bet nu tik ļoti tikai ar vienu balsi, tā kā es uh, lūkšu uh, manu grupu balsot pret um, galīgajā balsojumā. Paldies par iespēju izteikties. Labi, mēs balsojam elektroniski par visu ziņojumu. Mēs sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar ļoti minimālo vairākumu tiek pieņemts. Tagad nākamais. Uh, balsojums par uh, normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Četri kolēģi vēl nav, divi. Beidzam balsot. 30 pār 27 balsis pret, divi atturas ir arī pieņemts. Tagad um, Gribu jautāt referentam Uskakungam. Um, mēs esam tikko nobalsojuši ar nelielu balsu vairākumu dokuments ir pieņemts. Ko jūs grasāties tālāk darīt? Vai piemērots jums šķiet pirmais lasījums vai otrais? Lūdzu, paskaidrojiet. Kā es teicu sākumā, Otrais lasījums ir vienīgā pieejamā iespēja. Tātad otrais lasījums un tad apsprieda plenāra sēdē. Paldies! Tātad, un tad apspriešana plenāra sēdē. Mums tagad ir jauna noteikuma, saka priekšēdētājs vai mums jāsāk uh, debates vai pārunas vai nē, tad zīme no zāles nē. Tā tad um, bez apspriešanas dokuments nonāks plenārsēdē, un tur būs arī balsojums. Paldies kolēģiem par uh, to, ka jūs strādājat ar tik lielu koncentrāciju. Ooh. Wir kommen jetzt zum Bericht. Nākamais ziņojums. Wir kommen jetzt zu dem Bericht Transparenz. Pasākumi, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, pārredzamību un iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā. Varbūt Veisgerberas kundze un kolēģis uh, varētu turpināt apspriesties uh, gaitenī. Tagad nāk zāles, to pārredzamība un iekļaušana un tā tālāk. 80. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. 81. par, pret, atturas noraidīts. 12. par, pret, atturas pieņemts. Nākamais 83. un 172. Tie ir vienādi. Un tāpat tātad 83. un 172. par pret atturas noraidīts. 84. imko 13, imko 11 par pret atturas noraidīts. IMCO 11 un 13 un uh, grozījums 84. Mēs balsosim elektroniski, beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 13. par pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas pieņemts. 86, 87 un IMCO 14, kas par, pret, atturas pieņemts. 88 par, pret, atturas noraidīts. 89 par, pret, atturas noraidīts. IMCO 15 par, pret, atturas noraidīts. 14 par, pret, pieņemts, 90. par, pret atturas pieņemts, 91. par, pret atturas pieņemts, pirmais kompromiss par. Pārbaudīsim 91. Lūdzu, balsojam elektroniski, sākam balsot, esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pilnīgi skaidrs. Pirmais kompromiss par pret, atturas, pieņemts. 121. par 121. Piektajā lapusē. 121. par pret atturas noraidīt. 122. par pret pret, atturas norēdīts. 123. par, pret, atturas norēdīts. 17. par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. 124. 124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 Trešais kompromiss. Pēter Līze par pret atturas pieņemts. Tagad nāk simt septiņdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais. 215. grozījums par pret atturas noraidīts. 215. balsosim tomēr elektroniski, esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 217. atkrīt, nākamais ir piektais kompromiss, kas par pret Sākam balsot elektroniski. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas arī varētu būt kompromiss. 25. kas par, pret, atturas, noraidīts. 226. par, pret, atturas pieņemts. 30. Par 228 elektroniski sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 30. 31. kas par pret atturas pieņemts. 227. Par 30 un 31 elektroniski pārbaudīsim. Balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. 227. atkrīt, 228. balsojam, kas par, pret, atturas noraidīts. 229 par, pret, noraidīts. 32. un 33. un 35. un 36. balsojam kopā, kas par pret atturas noraidīts. 230. par pret atturas noraidīts. 37. imko par pret pret atturas pieņemts. 231, 234, kas par pret atturas noraidīts. 232 par pret atturas noraidīts. 34, 38. Par tiem balsosim kopā, kas par pret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 ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas nav skaidri. Elektroniski lūdzu 238. sākam balsot, beidzam balsot. Ar vienas balss pārsvaru pieņemts. Sastais konsolidētais grozījums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 247. 248. kopā, kas par pret atturas noraidīts, 249. par pret atturas noraidīts, 250. 251. kas par pret atturas noraidīts. 252, 253, kas par pret atturas noraidīts. 254, 255, kas par pret atturas noraidīts. 254 un 255 balsojam elektroniski par šiem grozījumiem. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 256. par pret, atturas noraidīts. 39. par pret, atturas pieņemts. 257. atkrīt. Un kompromiss ar numuru septiņi. Divsimt piecdesmit astotais par to jābalso, kas par 258. kas par, pret, atturas, noraidīts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais ir 16. pants, 40. Um, grozījums un virkne vēl pēc tam, kas par, pret, atturas. Nav skaidrs. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 266, 267, 68 un 270. Feld, ich muss mich berichtigen. Tas viss atkrīt, saka priekšādātais. Imkos 46 ir nākamais, kas par. Pret, atturas noraidīts. 41. un 271 kopā, kas par pret atturas pieņemts. 242 un 49 par pret atturas pieņemts. Nākamais apsvērumi 44. un imko 1, kas par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. Par 48. balsosim elektroniski vēlreiz, 48. beidzam balsot, pieņemts. 47. par pret atturas noraidīts. 48. par pret atturas pieņemts.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

tagad elektronisks galīgais balsojums par šo priekšlikumu. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot Pieņemts. Sveicu referenti. Tagad atkal vaicāšu referentei, vai tā vēlas sākt pārunas ar padomi vai nē. Lūdzu, sakiet vienkārši jā vai nē. Es gribētu teikt jā, ņemot vērā rezultātu, bet es saprotu, ka daži no kolēģiem nebija paspējuši rūpīgi iepazīties ar grozījumiem, jo mēs daudz ko esam mainījuši. Ja ēnu referenti dos man signālu, ka viņu uh, grupas, uh, politiskās grupas uh, atbalstīs mūs šajā iecerē, tad jā, tad es lūdzu NV atbalstu šim dosjē. Tātad mēs esam vienojušies, saka priekšādātājs, ka mēs sākam pārunas ar padomi. Ir tomēr kāds, kas vēlas protestēt, Linda Makēvana. Atvainojos, bet mēs neesam mierā ar to un labāk gribētu, lai vismaz mūsu ēnu referents nepiekristu un mēs vēlreiz varētu janvārī padziļinātāk pārunāt šo jautājumu, pirms sākt pārunas ar padomi. Jā, sociāldemokrāti tātad to nevēlas, kas vai šis priekšlikums saņem atbalstu, proti janvārī pieņemt lēmumu. Es redzu, ka cilvēki māja ar galvu, tātad janvārī pieņemsim lēmumu komitejām. Paldies! Dann möchte ich mich, weil, weil Jā, un es uh, gribētu uh, teikt sekojošie divi, trīs kolēģi vai arī vairāk vairs nebūs klāt nākošais darba kārtības punktos. Un tādēļ es gribētu teikt sirsnīgi paldies par sadarbību šogad. ja jūs paklausītos to, ko es saku, tad vēlēšu jums arī um, jauku Ziemassvētkus, labu jauno gadu, atgriezieties visi veseli un tulkiem un darbiniekiem, asistentiem arī gribu teikt paldies, jo bez uh, šiem cilvēkiem mēs nespētu strādāt. Tādēļ arī sirsnīgs. Uh, Paldies, lai jums priecīgi Ziemassvētki un arī laimīgu jauno gadu. Tagad turpināsim ar nākošo darba kārtības punktu numur 21. Moment, Sie können so lange schreiben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21. 21. Darbkārtības punkts. Ich würde doch bitten, dass jetzt diejenigen, die. Un tie, kas grib piedalīties, lūdzu, palieciet zālē. Un tie, kas grib atvadīties no kolēģiem un novēlēt priecīgas svētkus, uh, Varbūt, ka tas ir iespējams kādā citā vietā, jo es tagad gribu dot vārdu Klausam Bērentam, viņš pārstāv komisiju, un viņš uh, iepazīstinās mūs ar prezentāciju ķīmisko produktu drošu izmantošanu, un šeit uz ekrāniem jūs redzat prezentācijas pirmo slaidni. Lūdzu, tagad vārds komisijai. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātā kungs. Uh, par iespēju prezentēt jums un uh, diskutēt ar jums um, par uh, komisijas paziņojumu par ķīmisko vielu drošu izmantošanu. Tas tika izveidots izmantojot regulu par uh, vielu un maisījumu klasifikāciju un et etiķetēšanu. Jūs zināt, ka mārķējums ir um, vislabākais veids, kā pastāstīt patērētājiem par riskiem, ir četri pamata elementi šajā marķējumā. Ir eh, risku piktogrammas, ir signālvārdi, eh, bīstam, bīstami vai brīdinājums, un eh, tad tiek pievienot arī tādi piesardzības paziņojumi vai paziņojumi par riskiem. Un šī sistēma ir ļoti līdzīga iepriekšējai Eiropas Savienības sistēmai, kas tika izmantota marķējumam. Nākamais slaids. Komisijas mandāts un EKA mandāts, lai veiktu šo pētījumu, kļuvis un nu, kļuvis iespējams pateicoties parlamenta grozējumam, kas tagad atspoguļots 34. pantā. E, tur rakstīts, ka EKHA jāveic pētījums, e, kas pēc tam jāpublisko, lai par to zinātu patērētāji. Runa tā tad būtu par vielu drošu izmantošanu. Un veicot pētījumu jākonsultējas ar kompetentajām iestādēm dalībvalstīs un citiem interesantiem. Un tagad, pamatojoties uz EKA pētījumu, komisija ziņos parlamentam un padomei. Proti, šis ziņojums jau ir gatavs un jūsu priekšā. Un ierosinās nepieciešams procedūras, lai grozītu regulu. Nākamais slaids. Par EKA pētījumu tagad. EKA savu darbu veids e, sadarbībā ar dalībvalstīm, ekspertiem un e, citiem, citām interesētajām pusēm. E, tā sauktā riska komunikāciju tīkla ietvaros. Šis tīkls tika izveidots, lai ziņotu par riskiem sabiedrībai. Uh, Pirmais eh, Eurobarometra, eh, pirmā Eurobarometra aptaujā tika veikta 2010. gadā, balstoties uz anketu, kas tika sagatavota sadarbībā ar interesantiem. Vairāk par 26 tūkstošiem pilsoņu dalībvalstīs ir piedalējušies, un rezultātus uzskata par reprezentatīviem eh, no 500 miljonu es pilsoņu skatu punktu. Nākamais slaids. Papildus tam ECAM ir uh, veikusi um, kvalitatīvo pētījumu sadarbībā ar um, akadēmiskām aprindām, lai saprastu, kā cilvēki vērtē ķīmiskos produktus un kā uh, viņu spriedumi ir saistīti ar um, risku relevantu izturēšanos. Uh, tas uh, ap, aptvērums šim pētījumam bija ierobežotāks salīdzinot ar Eirobarometra aptauju. Uh, bet jūs tomēr varat vairāk izlasīt par pētījumu, ja esat ieinteresēti. Uh, linku jūs redzat um, šajā slaidā. Nākamais slaids. Ko tad mēs esam atraduši? Mēs esam sapratuši, ka dažas jaunas uh, CLP piktogrammas, mm, kas tika parādītas uh, aptaujām, tiek atpazītas un ir zināmas sabiedrībai. Īpaši jau tādas, eh, kuras tika izmantotas iepriekšējā sistēmā. Un um, pa kreisi šī slaidā jūs redzat jaunus simbolus un pa labi jūs redzat iepriekšējos simbolus, kas tika jau izmantot iepriekšējā sistēmā. Šie, šis slaids ir um, animēts. Tā tad jūs uh, redzat, kā pirmo simbolu uh, atpazīst vairāk par 80% respondentu, un e, arī e, nākamo simbolu atpazīst tikpat labi, tātad vairāk par 80% sapratuši šīs piktogrammas mm, jēgu. Nākamais slaids. Nu, protams, brīnums, ka dažas citas piktogrammas tik labi neatpazīst. Piemēram, uh, šo te, tas nozīmē nopietnus riskus veselībai. Šo piktogrammu daudz cilvēku neizprot, tikai 20% e, to atpazina un 12% saprot, ko tā nozīmē. Vēl viens e, jaun e, ieviestais simbols, izsaukuma zīme, to it kā atpazīst, bet citi citu asociāciju dēļ, jo eh, to sapratuši ir tikai 11% respondentu. Un vēl viens simbols. Um, um, galvaskaus ar kauliem it kā jau tāda, it kā jau tāda vispār zināma piktogramma, bet arī to saprot tikai 33% respondentu. Uh, bet jāsaka, ka iepriekšējie pētījumi arī uh, apliecina, ka diezgan, ka diezgan bieži tomēr šo galvaskausu atpazīst kā skaidru briesmu signālu, tā kā pēc būtības ar to nav lielu grūtību. Dažreiz um, Mēs esam uh, secinājuši, ka trūkst konsekvences, tātad uz iepakojuma ir skaidri jāatspoguļo tie riski, kas uh, piemīt uh, produktam. Ja, piemēram, iepakojums ir zaļš, tad patērētāji uzskata, ka tas, piemēram, ir videi draudzīgs, kaut arī īstenībā tā nemaz nevar būt, bet šis vizuālais uh, iespējas eh, patērētājiem ir ļoti būtisks. Pamatojoties uz šiem, šīm atziņām, un man jāsaka, ka EKHA pētījumā netika pētīti riska un brīdinājuma paziņojumiem, vairāk viņi fokusējās uz piktogramām un brīdinājumu vārdiem. Pamatojoties uz atziņām, ir secināts, kā normatīvas priekšlikums, lai grozītu CLP regulu, nav pamatots. Tā vietā esam izstrādājuši piecus ieteikumus. Pirmkārt, nepieciešams uh, informēt vairāk um, cilvēkus dalību valstīs. Un šie pasākumi ir um, jāgatavo sadarbībā ar dalību valstu Iestādēm jāsaprot um, vairāk par to, kā cilvēki dalībvalstīs uztver risku, un vajadzētu pārunāt, kad šo kampaņu, informēšanas kampaņu varētu palaist. Šobrīd um, jaunās piktogrammas un uh, marķējums ir obligāts uh, vielām, bet lielākoties dalībvalstīs pārdod maisījumus un uh, Tur obligātas prasības e, tiks ieviestas 2015. gada 1. jūnijā. Tā kā iespējams, e, tad, kad nāks laiks tuvāk šim termiņam, tad varētu arī organizēt līdzīgu kampaņu. Es uh, uzskatīju, ka, uzskatu, ka varbūt EKHA var piesaistīt um, kā koordinātoru. Viņi jau daudz zina par to, un viņam ir šis uh, riska komunikācijas tīkls, un uh, nu, tad vajadzētu noteikt arī mērķa grupas. No Slovenijas esam dzirdējuši, ka viņiem ir um, obligātas stundas uh, pamatskolās ieviestas, kur bērniem iemāca par piktogrammām, un tas ir ļoti efektīvs veids, kā um, nodot šie zināšanas bērniem, un bērni tad atkal var apmācīt vecākus mājās. Nākamais slaids. Kā teikt, šobrīd uh, nav īstas nepieciešamības um, um, grozīt uh, piktogramas, vajadzētu drīzāk ļaut uh, cilvēkiem vairāk izprast šīs piktogrammas, un tad, kā teicu, daudz jēdzīgāk ir uh, nogaidīt šo 2015. gadu, kad noteikumi kļūs uh, obligāti arī maisējumiem. Tad uh, par to, ko mēs um, iesakām attiecībā uz vienkāršošanu. Jā, tā varētu vienkāršot. Um, Uh, to veidu, kā informācija tiek pasniegta, jo šobrīd patārātājiem šķiet, ka viņi tiek pārslogoti ar dažreiz nevajadzīgu informāciju, ka mēs papētīsim iespējas vienkāršot veidu, mm, kurā patārātāji tiek informēti. Un nākamais slaidām mēs iesakām atkārtot uh, šo aptauju uh, pēc 2015. gada, kad uh, CLP regulas ietvaros eh, būs obligāti jāmarķē maisījumi, kad eh, pirmā fāze būs jau beigusies, un tad mēs izskatīsim arī riska un brīdinājuma paziņojumus sīkāk. Un eh, pēdējais ražotājiem un importētājiem vajadzētu vairāk saskaņot produktu iepakojumu ar riska informāciju kas tiek komunicēta. Tas ir tas, ko es jau pieminēju, ka dažreiz iepakojums um, varētu likt domāt, ka saturs uh, nemaz nav bīstams, kaut arī īstenībā tas tā nav. Un šeit mums vajadzētu sadarboties ar patērētāju organizācijām, lai ieviestu šo rekomendāciju praksē. Tas arī viss, ko gribēju teikt. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Dank, Paldies, Bērenta kungs, par prezentāciju. Un tagad došu vārdu kolēģiem un kolēģiem. Četri, seši, septiņi kolēģi vēl ir uh, zālē. Satu Hasi pirmā. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es Runāšu vienā no pēdējām sēdēm komitejā šogad runāšu cimtajā valodā. Paldies komisijai par šiem skaidrojumiem. Paldies par priekšlikumiem. Man nav nekas iebilstams. Taču ķīmisko vielu droši izmantošana kā temats ir saistīts ar tādu plašāku izpratni Tas ir kas plašāks nekā tikai ķīmiskās vielas pašas pa sevi, un to arī maisījumu runiet par ķīmisko vielu izmantošanu noteiktos priekšmetos ierīcēs, un tas uh, nav uh, ievērots šajā dokumentā. Rīča direktīvā, ko mēs uh, pieņēmām pagājušajā sasaukumā, bija rakstīts, ka Helsinkos esošā iestāde tiek informēta tikko, kā kādā priekšmetā ir ķīmiskas vielas, kas ir tādas varbūt aizdomīgas un varbūt tikt iekļautas atbilstošā sarakstā. Un iestāde atbilstoši no Helsinkiem Mm, saka, ka nav pārāk daudz tādu paziņojumu, uh, maz uh, salīdzinot ar uh, to skaitu, kāds tika sagaidīts. Tas nozīmē, ka rūpniecība nav rīkojusies atbilstoši saistībām. Tātad iestāde ir izstrādājusi veselu sarakstu talāti un mm, THE ielas, par tām ir 97 paziņojumi, Tā ir viena no lielākajām summām un paziņojumiem par eh, ķīmiskām vielām esošām eh, iekārtas sastāvā. Septiņi paziņojumi par kādu citu vielu. Un aptuveni piecas eh, citas vielas, attiecībā par kurām nav saņemti nekādi paziņojumi. Runājot par ķīmiskām vielām, kas uh, tiek ietvertas šajos uh, sarakstos, jāsaka, ka paziņojumi ir sniegti ļoti lēnām, būtībā situācija tiešām ļoti lēnām attīstās, un mums vajadzētu vēlreiz padomāt, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, lai patērētāju drošību varētu uzlabot vēl vairāk tā, lai tas atbilst arī likumdošanas uh, priekšlikumiem, nu, piemēram, iegādājoties uh, mm, uh, veļas mazgāšanas pulveris vai būvējot mājas, nu, jebkurā darbībā. Jo tad mēs, protams, zinām, ka persona iegādājas ķīmiskas vielas, bet ķīmiskas vielas iegādājas, piemēram, arī iegādājoties drēbes pat eh, nemaz nedomājot, eh, ka ķīmiskas vielas eh, šajās, šajos priekšmetos var tikt ietverti. Paldies! Paldies nākošā runātāja klāsas kundze. Jā, paldies! Man tiešām izbrīna teiktais, un es gribu vērsties arī pie Satu Hasī. Daudzās jomās mēs esam pieņēmuši, Mm, risinājumus un regulējumus, piemēram, pesticīdu ilgtermiņa izmantošanu, biocīdu ilgtermiņa izmantošanu, jo jūs, piemēram, minējāt arī drēbes, kas ir apstrādāts ar ķimikālijām. Mums ir tāda iespēja uh, marķējumam dažādos līmeņos, un līdz ar to es pat tā īsti nezinu, kur, ko tad mēs vēl varētu mainīt. Man liekas, ka komisijas priekšlikums ir ļoti saprātīgs. Šeit ir nepieciešama informācija un izglītība, lai tas, kas ir iespējams ar marķējumu, tiktu plašāk zināms. Proti, nu, ir nepieciešams tādas apziņas veicināšanas kampaņas. Nu, mēs nevaram uh, burtiski pēc uh, katra darba aizsākšanas atkal kaut ko mainot. Ir jāinformē, protams, par marķējumiem un par to, uh, ko šie marķējumi apzīmē. nu, marķējums nevar būt tāda kā pamācība rīcībai. Un citādi būs marķējums, kas uh, nav saprotams, un tas arī nav pietiekami produktiem. Tātad ķīmisko vielu droši izmantošana un informēšana par to Tas, man liekas, ir pareizais ceļš, un man liekas, kā arī komisijas priekšlikums ir tāds saprātīgs. Paldies! Paldies Klās kundzei! Došu vēlreiz vārdu komisijai. Hansenkungs vai Bērenkungs, lūdzu jums vārds. Um, paldies priekšsādātāju kungs, es sākšu, un tad došu vārdu Hansenkungam. Sākumā, es paldies um, Klās kundzei par atbalstu mūsu priekšlikumam, fokusēties tīpaši uz informēšanu. Mēs pilnīgi piekrītam, ka tas ir pamata elements. Varat sniegt uh, jebkuru informāciju par marķējumu, bet ja to nesaprot, tam nebūs nekāda efekta. Es, protams, nevarētu detalizēti pastāstīt par visām EKH pētījuma detaļām, bet jā, palasīsiet šīs detaļas, redzēsiet, ka tas kā marķējumu izmanto atšķiras dalībvalstīs ziemeļos, piemēram, patārētāju informētība ir uh, lielāka salīdzinot ar citām valstīm un atkarībā no produktu grupas ir novērojamas atšķirības. Klaskundze, jūs pieminējāt uh, pesticīdus un biocīdus. Vispār uh, cilvēki uh, saprotu, ka šie produkti ir pat bīstamāki nekā, teiksim, tīrīšanas līdzekļi. Līdz ar to jānorāda arī augstāka riska pakāpe uz iepakojuma. Tā nu kā pagaidām šis ir tādas vājās vietas mūsu likumdošanā, un tieši šos deficītus mums jālabo ar um, turpmākām kampaņām. Tad Hasī kundze runāja par um, SVHC vielām un uh, marķējumu. Un šeit es došu vārdu Hansenu kungam. Paldies! Un paldies Hasē kundzei par jautājumu. Jā, mēs um, esam daudz runājuši par to, kas notiks pēc rīča tiesību aktu, un um, dažreiz mums bija taisnība. Uh, Piemēram, attiecībā uz to, cik dosie mums būs jāizskata, teiksim, 14, kā mēs arī esam paredzējuši, bet citos, citos jautājumos, runājot, piemēram, par iepriekšēju reģistrēšanu, mm, mēs esam kļūdējušies un runājot par paziņojumiem, nu, tur notiek daudz, kas netika paredzēts iepriekš, un ko mēs darām tagad ar EKHA kolēģiem, kā jau pie daudziem citiem jautājumiem. Tas tika darīts, mēs uh, sanākam kopā un mēģinām saprast, kāpēc ir uh, tiek novērota tāda diskrepance starp to, ko esam paredzējuši un to, kas notiek. Un tad uh, mēs mēģinām izsecināt, kas notiek un kā EKA var palīdzēt palīdzēt nodrošināt atbilstību vai ieviest citus pasākumus. Tā kā mēs izskatām situāciju ar ECHO kolēģiem un ļoti ceru, ka mums izdosies situāciju labot. Pēc problēmu identificēšanas, protams. Paldies! Paldies, paldies arī par prezentāciju. Un arī par to, kā atnācāt, līdz ar to nākošais darba kārtības punkts. Numur 22, tas ir uh, mutisks jautājums, uzdevusi Linda Makaven, un došu viņai uzreiz arī vārdu. Um, thank you. Um... Paldies, kolēģi. Jādomā, zinu, ka apvienotajā karalistē mēs arvien vairāk redzam šīs koku slimības izpausmes un oši nokalst ļoti lielā skaitā. Tas apdraud visu viņu populāciju. To izraisa kaitēklis. Tas um, var skārt arī visu Eiropas Savienību, ne tikai apvienoto karalisti. Debates ir jau bijušas un ir dzirdētas idejas, ka nedrīkst, teiksim, nāk klajā ar kaut kādiem importa ierobežojumiem, jo to aizliedz e- Eiropas saimnības likumdošana. Pie šim jautājumam es vēl pievērsīšos, bet ja mēs domājam par nākotni, tad zinātnieki uzskata, ka viena no lielākajām problēmām ir kaitēkļi, kas tiek ievesti no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un eh, tā tiek izplatītas arī līdz šim vēl neredzētas slimības un kaitis. Jautājums ir, kad valsts tad sāk, drīkst sākt kaut ko darīt, sastopot, sastopoties ar šādu uh, problēmu kā ošu nokalšana. Un ko mēs varam cerēt no. Ko mēs varam darīt likumdošanas jaunradē? Un tagad, saka priekšādātājs, došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Polē kungs, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Tā ir plaisir pour nous. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, arī mēs ļoti labprāt ierodamies pie jums um, komisijā. Jā, tā ir uh, smaga uh, problēma, par kuru Makevana uh, skundze runāja. Tā nav īsti jauna problēma Eiropā, jo šī uh, ošu slimība to pirmoreiz Polijā 90. gadu sākumā ievēroja. Bet tā ir ļoti sarežģīta slimība, jo tā ir saistīta ar se senīšu infekciju. Un uh, saikne starp šo slimību un šo uh, sēnīti ir tāda, ka tā ir dažādas formas. Dažādās uh, dalību valstīs uh, kopš 90. Uh, gada tā tika konstatēta, taču šī slimība nav tāda, par kur noteikti ir jāpaziņo. Tā tad nav tāda kopienas pasākuma, kas būtu paredzēta likumdošanā un būtu aktuāla. Apvienotā karaliste konstatēja, ka šī slimība skar kokus tās teritorijā un 2012. gada martā pirmo reizi paziņoja par to komisijai. Tas ir saistīts ar eksportiem no uh, kontinentu, no citām valstīm. Tie ir uh, būtībā saistīti ar nu, koku stādiem un stādu iestādīšanu, kas uh, divus gadus ir auguši uh, uh, Eiropā, kontinentā un pēc tam pārvest uz uh, uh, apvienoto karalisti, lai stādītu mežus. Pēc uh, šī pirmā uh, atklājuma martā apvienotā karaliste ir uh, uh, uzraudzījusi situāciju valstī, un tagad ir 309 uh, vietas, nu, praktiski visā apvienotā karalistē izkaisītas uh, koncentrācija lielāka ir Austrum Anglijā, bet visur, nu, būtībā arī Anglijas dienvidos, Lielbritānijas dienvidos un līdz pat Skotijai tos var atrast. Uh, gan uh, mežos, gan arī kokaudzētavās uh, šī slimība ir uh, atklāta un arī tajās uh, audzēs, kas ir nesen iestādītas. Tātad es uh, atkārtoju šī slimība uh, pastāv daudzās citās dalībvalstīs, bet citas dalībvalstis, kas šo infekciju uh, iepriekšējos gados ir deklarējušas, nav prasījušas nekādu pasākumu veikšanu, jo šī sēnīte uh, to ir ļoti sarežģīti uh, iznīcināt. Jo sporas pārnes vējš un dažreiz ļoti lielā attālumā, jo viena no iespējām, eh, kāda ir uh, tā, tam faktam, ka šī jā, slimība ir arī Lielbritānijā. Ir viens izskaidrojums ir tāds, ka tās ir pārnests ar vēju, vēju, kas ir no austrumiem, vai arī nu, ar stādiem, kas ir no Eiropas um, ieviesti. Tātad ar vēju pārnesot spūrus ļoti ilgā attālumā. Burtiski desmitiem kilometriem norāda to, ka ir ļoti sarežģīti cīnīties pret to, nu, ja kādu koku nocērt un sadedzina, tas nav pietiekami, jo spors ar mm, vēju izplatās uh, un uh, tās vējš nes ļoti tālu. Nu, kādas secinājumus varam izdarīt? Kādu mācību varam gūt drīzāk? Nu, pirmām kārtām liekas, ka citās pasaules valstīs, proti trešās valstis, formāli neidentificē šo slimību, kas ir Kalāra Fraksinēja, un liekas, ka tā uh, ir geogrāfiski izplatījusies uh, Eiropas teritorijā. Un tas nenozīmē, ka tās nav. Vienkārši problēma ir ar apzināšanu un paziņošanu. Negribam teikt, ka tās nav nemaz visā pasaulē. Vēl viens uh, secinājums, ko varētu izdarīt, ir tāds, ka Ir nepieciešama uzraudzīšana, jāuzrauka labāk šī uh, slimība, kas uh, tagad parādās Eiropas kontinentā, un tas ir saskaits ar mūsu nākotnes likumdošanu par augu slimībām. Komisija visdrīzāk to pieņems uh, nākošā gada pirmajā trešdaļā, un jums būs iespēja diskutēt šeit parlamentā uh, NV vai Agri komitejā, un uh, tas ir, tā ir daļa no piecu dokumentu pakotnes par dzīvnieku labturību, augiem, sēklām, kontroli un finansējumu. Jā, protams, kundze, jums ir taisnība. Bieži vien jaunas slimības izplatās pēc koku importiem, augu vai augļu importiem, tāpat arī koka transportēšanai uz paletēm, arī no trešajām valstīm. Jāstiprina uzraudzība Bet tam ir nepieciešami līdzekļi, gan uh, humāna resursi, gan finansējums. Un tas ir saistīts ar problēmām tieši tagad, kad daudzas administrācijas samazina uh, gan personālu, gan finansējumu. Un ir sarežģīti pastiprināt uh, kontroli pie robežām. Mēs tāpat arī gribam aktīvāk darboties, eh, labāk apzinot situāciju dalību valstīs. Tas ir tā sauktais projekts eh, apvārksnes un skanēšana, skanēšana. Mēs arī gribam ieviest, lai eh, dalību valsts nekavējoties paziņotu par to, jo dalību valsts dažreiz konstatējot slimību paziņo pārāk vēlu, un tas ir saistīts arī ar problēmām, lai šo slimību izsākt izskaustu. Mums ir nepieciešama daudz ātrāka reaģēšanas iespēja, jo nav liederīgi, un nu, būtībā žēl to teikt, bet eh, ja karaliste ir 309 uzliesmojumi, tad nu, pat labam tas. Eh, nu, spors pārnes vējš un pat labam ir nedaudz pavēlu, jo bez tam tā slimība eh, eksistē visā Eiropā. Uh, būtu bijis nepieciešams reaģēt jau ātrāk, bet uh, zinātnieki arī nedod tam skaidru norādi par šīs izst slimības izcelsmi. Nu, vajadzēja cīnīties būtībā 90. gados, lai pirmoreiz šo slimību konstatējot, to jau varētu arī izskaust. Un bez tam es gribu vēlreiz uzsvērt, ir ļoti sarežģīti izskaust uh, slimības, kuras pārnest vējš vai insekti ir uh, citas uh, slimības, tas tieši neatiecas uz šo konkrēto slimību, bet tādas, ko izplata uh, lidojošie insekti, ir ļoti sarežģīti, jo tās apkarot, jo katra no tām izplatās burtiski desmitiem kilometru rādījusā. Priekšstādātāji, kungs, tas ir tas, ko varam atbildēt Mak Evans kundzei par šo jautājumu. Paldies! Nākamais runātājs Gribu teikt paldies komisijai par tās atbildi un Lindai par to, ka viņa šo jautājumu uzdeva. Bet no kā mums vajadzētu izvairīties ir no šīs problēmas izolēšanas. Mums ir jādomā par šo ievesto sugu problēmu kopumā. Un es atceros, ka jau 2009. gadā tika aprēķinātas izmaksas apmēram 12 miljārdi eiro gadā, ko izraisa šādas ieviestu, ieviestu sugu izplatīšana, izplatīšanās. Un, tās ir izmaksas, kas e, ir domātas, lai tomēr saglabātu Eiropas bioloģisko daudzveidību. Uh, Un man ir jautājums Eiropas komisijai, kad tad mēs varam sagaidīt likumdošanas priekšlikumu šajā sektorā, runājot par ievazātām sugām. Um, mazliet tā paraugoties plašāk, ne tikai koncentrējoties uz jautājumu, ko mēs apspriežam šodien. Linda Lūdzu, Makevana. Paldies! Paldies par šo ļoti skaidro izklāstu. Jautājums ir, vai jaunajā likumdošanas priekšlikumā būs obligāti jāziņo par, arī par šī veida uh, koku saslimšanu. Uh, Daudzas trešās valstis tāpat um, neziņo par to, vai tagad tas būs citādi, vai komisija vismaz zinās par to, ka, ka šīs slimības izceļas. Lūdzu. Jā. Paldies, priekšsētāji kungs par šiem, šiem, šiem organismiem, kas izplatās. Jā, mēs zinām, un mēs atšķiram slimības, un tā ir Sanko direkcija, mani kolēģi. Barāts Vangaltems dzīvnieku slimības, un es atbildu par uh, augslimībām, tad, kad runa iet par uh, slimībām tādām kā uh, šeit minētā, un tad, kad runa iet par dzīvniekiem vai invazīvajiem augiem, invazīvajiem dzīvniekiem, tad tie ir a, kolēģi vides a, departamentā, nu, piemēram, vāveres a, un ar tām sl slam, slam, slimībām, tāpat arī augiem, kas var izraisīt būtiskus traucējumus mūsu Eiropas augu uh, eksistencei vidas komiteja saņems um, izstrādātu dokumentu aptuveni 2013. gada beigās, un uh, tie būs komisijas dienesti, kas tos iesniegs atbildībai komisijas dienesti. Un mēs esam paredzējuši par oficiālajām kontrolēm runājot, uh, dot iespēju fitosanitāriem dienestiem uh, robežu punktos kontrolēt ne tikai uh, slimības uh, attiecībā uz importu augiem, bet arī uh, šos invazīvos augus un to izplatību. Jo uh, ieviest uh, vai no nu tirdzniecības veidā, kā importētājiem, vai privātā veidā uh, ceļotāji, kas uh, var, piemēram, viņu personīgajā bagāžā ievest augus, ir paredzēts, ka fitosanitārie inspektori, kas strādā pie robežām, uh, varēs kontrolēt. Līdz šim tas nav bijis iespējams juridiskā, ies, juridisku iemeslu dēļ. Tagad par likumdošanu, kas būtu obligāti nākotnē. Mēs esam izvēlējušies tādu juridisko formu, kas būtu regula. Šodien augu slimības un importa jautājums risina direktīvas. Tas nozīmē, ka Katrai dalībvalstei tās ir jātransponē nacionālā likumdošanā, bet dažkārt nu, tiek veikta tāda pieskaņojuma, lai atbilstu nacionālām uh, interesēm. Un nākotnes teksts būs uh, regulējums, būs pielietojums tieši un it īpaši uz jauno slimību uh, paziņošanas ilgumu. Mēs esam paredzējuši obligātu termiņu trīs dienas. Ja dalība valsts to nerespektē, tad var uh, sākt izmantot juridiskos mehānismus uh, sodiem un dot mazāku finanšu palīdzību, jo mūsu vēlme ir tāda, ka ātri paziņojot, un saņemot nozīmīgus finanšu līdzekļus, tad, kad slimība pārādās pirmo reizi kopienas teritorijā, to var viegli iznīcināt. Igaida trīs mēnešus, sešus mēnešus, gadu ir pavēlu, neko nevar izdarīt. Insekti lido visur, spors lido visur, un augus pārvieto ir pārāk vēl tad. Ir jārēģē ļoti ātri identifikācijas sākumā, tikko slimība tiek konstatēta ar nozīmīgiem līdzekļiem, lai kompensētu finanšu zaudējumus. Un tas ir tas, ko mēs gribam nākotnes regulējumā ietvert, un mēs to iesniegsim 2013. gada sākumā. Tas bija tas, ko gribēju teikt priekšsēdētāji kungs. Paldies, Pulē kungs! Nu, gaidīsim 2013. gada notikumus saistībā ar šo jautājumu. Paldies kolēģiem par debatēm, paldies komisijas pārstāvjiem par atbildēm un prezentāciju. Esam pabeiguši mūsu darba kārtību. Tiksimies 23. un 24. janvārī Briselē. Un vēlreiz gribu abām kolēģiem un kolēģim uh, priecīgus Ziemassvētkus un visiem pārējiem laimīgu jauno gadu. Es jādomā, ka mums būs ļoti daudz ko darīt jaunajā gadā. Uzlādējiet baterijas Liels paldies tulkiem, paldies visiem līdzstrādniekiem un darbiniekiem. Līdz ar to sēde ir beigusies.